pasā, pašā zālē un strādāsim līdz pulkstens vieniem rīt. Un pēc tam pārtraukums no vienam līdz trījiem un strādājam pēc tam atkal līdz pieciem. Darba kārtību jūs varat atrast plenā.